Liste should start. There we go. Il presidente. Allora, Kāre kolēģi. Gudētie kolēģi, atsākam plenāru sēdi, vēlos uh, sveikt kolēģus un arī komisāri Krūs kundzi, komisijas viceprezidenti. Sveicu arī